nominācijām eh, starpparlamentārajās delegācijās. Šis saraksts tiks pievienots eh, šīs sēdes protokolām. Lūdzu, jūs to pieņemt zināšanai. Un es gribētu arī paziņot, ka kolēģis Tadeuš Šimanskis, Jaceks Olgerts Kurskis, Jaceks Vlosovičs un Zbigņevs Joboro no EFD grupas ir iestājušies EFD grupā 29. decembrī. Es gribētu arī jums paziņot, ka saskaņā ar